Possiamo iniziare i nostri lavori con. Sveicināti! Sāksim mūsu šīs pēcpusdienas darbu. Un pirmām kārtām sāksim ar Sosa Vāgnera ziņojumu par grozījumu izdarīšanu direktīvā 2003-87. Tam mums ir atvēlētas 45 minūtes un es došu vārdu referentam 5 minūtes, lai viņš mūs iepazīstinātu ar tēmu. Jā, kā jau priekšsēdētāji norādīja, mūsu priekšā ir atzinums, kuru vajadzēs iesniegt vides komitejai. Un tas ir atzinums pār komitejas priekšlikumu projektu, kas ir paredzēts lai grozītu direktīvu 2003 līdzsvītra 87 par eh, siltumnīca efekta gāzu emisijas tirdzniecības sistēmu. Un mērķis ir ļoti konkrēts, proti precizēt šo noteikumu aptvērumu attiecībā uz eh, emisijas kvotām. Man nav jāstāst šeit klātesošajiem, cik svarīgs ir šis tirgus un šī tirzniecības sistēma, jo mēs par to jau pastāvīgi runājam. Tostarp tas ir ārkārtīgi būtisks Eiropas Savienības politikai. Gan no vīdes uzraudzības un kontrolas viedokļa, gan arī Eiropas rūpniecības un enerģētikas eh, pārveidē uz zema oglekļa patēriņa modeļiem. Tas ir viens no instrumentiem, kas tiek izmantot rūpniecības politikas un vidas politikas mērķu sasniegšanai Eiropas Savienībā. Kā jau sacīju, Mēs šeit visi ļoti apzināmies eh, šī jautājuma būtiskumu, tāpēc mums eh, nav par to atkal jārunā. Bet eh, tātad, ko komisija ierosina? Komisija vienkārši vēlas mainīt izsoļu grafiku. Ir Skaidrs, ka tas radīs bāžas vai grozījuma projekts atbilst emisiju tirzniecības sistēmas noteikumiem, jo šīs sistēmas pamatā ir brīvā tirgus princips. Proti, tirgumu ir jādarbojas un pašam jānosaka cenas. Tāds ir galvenais mērķis. Ar kādu darbojas šis tirgus? Finanšu krīzes ietekmē šis tirgus ir ievērojami mainījies, un uh, šīs pārmaiņas nodarbina arī Eiropas komisiju un sagādā bāžas uh, tirgu iesaistītajiem cenas ir ievērojami kritušās. Tagad ir lētāk iegādāties emisiju tirzniecības kvotas nekā mm, piesārņot uh, vidi. Jā, un uh, Eiropas Savienības mērķiem tas īsti neatbilst. Par šiem mērķiem es esmu runājis jau agrāk. ņemot vērā visas šīs lielās svārstības tirgu, komisija ir atzinusi par vajadzīgu iesaistīties, un uh, apsvērumi bija tādi, ja reiz tirgus mainās, nu tad lai tas mainās, jo tirgi tā mēdz darīt. Tirgi ir tie, kas uh, ļauj veidoties cenām, un uh, Jāapzinās, ka ne visi tirgi darbojas tik brīvi un tik neatkarīgi. Mēs visi apzināmies, ka šobrīd daudzos tirgos iesaistās valstu iestādes un emisiju tirzniecības uh, tirgus ir mākslīgi radīts tirgus, To ir veidojušas eh, valdības struktūras eh, ar zināmiem mērķiem. Un šis emisija tirzniecības eh, kvotu tirgus ir tikai piemērs šādiem tirgiem. Jāteic, ka lielāko daļu šādu tirgu lielākā vai mazākā mērā kontrolē pārvaldes struktūras, un tam ir zinām mērķi, kā piemēram vīdes mērķi Eiropas Savienības gadījumā. Mums būs jāraugās, kā attīstīsies situācija. Un šobrīd, šīs viedokļu apmaiņas laikā, es vēlētos uzklausīt savus kolēģus Vēlētos noskaidrot eh, ēnu referentu nostāju, kā arī uzzināt, ko domā komitejas locekļi. Bet es jau pašā sākumā gribētu norādīt, ka plānoju atbalstīt šo komisijas ierosināto reformu. Tas būtu viss no manas puses, un es labprāt uzklausīšu jūsu viedokli. Paldies! Un vārds Jordan kungums piecām minūtēm. Jordan kundzei atvainojiet. Paldies! Arī es vēlētos atbalstīt referenta teikto, proti komisija ierosina regulēšanas mehānismu, kuram vajadzēja būt tirgus mehānismam. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem šajā situācijā. Manuprāt, ir vairāki aspekti, kas varētu darīt mūs bažīgus. Pirmkārt, uh, Vai emisiju tirzniecības sistēma vispār darbos? Daudz saka tā nedarbojoties, jo cenas ir zemas, taču cenas ir zemas krīzes dēļ. Citi savukārt apgalvo, ka sistēma darbojas. Un uh, mēs esam ceļā uz savu 2020. gadu mērķu sasniegšanu. Otrais jautājums. Vai šis mehānisms veicina ilgtspējīgu tehnoloģiju finansēšanu? Atbildi ir nē, jo CO2 izmaksas ir pārāk mazas. Potenciālie investori nav ieinteresēti veikt ieguldījumus, un mums kaut kas ir jādara lietas labā. Nākamais jautājums. Vai mēs varam atļauties šādu augstu CO2 cenu, joprojām atrodoties recesijā, un tiek teikts, ka recesija vēl turpināšoties? Tālāk kāda tad būtu atbilstīga CO2 cena? Ja šī cena pieaugs nākotnē, vai mēs eh, tai kaut kādā veidā uzliksim maksimālos griestus? Tāpat arī vai vajadzētu nodalīt dalību valstu un Eiropas Savienības līmeņa iejaukšanos, jo ir valstis, kas vēlas nākt klajā pašas ar saviem pasākumiem. Uh, Es vēlos uzsvērt, ka šis ir tirgus mehānisms, taču mums ir jāpārliecinās, ka tas labi darbojas. Mums ir kaut kas jādara lietas labā, bet mūsu iejaukšanās drīkst būt tikai īslaicīgs pasākums, un tas nedrīkst mazināt Eiropas Savienības tirgus konkurētspēju, jo tādā veidā varētu zust darba vietas. Komisija šajā gadījumā ir noteikusi ierobežot aptvērumu, jo šis nav tikai tehnisks, bet gan politisks jautājums. Eiropas parlamentam ir pietiekami jāuzrauga šie jautājumi. Es arī uzskatu, ka mums vajadzētu sākt domāt par ETS sistēmas ilgtermiņa reformām pēc 2020. gada, jo emisija tirzniecības sistēma aptver dažādas rūpniecības un enerģētikas jomas. Ieguldījumi šajās jomās parasti prasa desmit gadus, un īstermiņa pasākumi, manuprāt, nav atbilstīgs risinājums. Mums ir jānodrošina zināma stabilitāte investoriem, un mums ir jārunā par ETS sistēmas reformām pēc 2020. gada. Paldies! Paldies! Vārds nākamajai runātājai. Paldies, priekšsēdētāji, saka Holas kundze. ETS sistēma ir tirgus mehānisms un nav tādas lietas kā um, tīri tirgus mehānismu. Ir dažādi faktori, kas ievērojami pazeminājuši CO2 cenas, uh, tostarp ekonomikas recesija, kas uh, ir samazinājusi ražošanas apjomus, to, tāpat ir bijusi pārstrukturizācija daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs un virzība prom no industrializācijas. Tāpat uh, ir bijusi vērojama pārēja trešajā fāzē, bet ir bijuši arī pozitīvi vērtējami faktori, kas ir virzījuši šo cenu lejup. Tāpat ir bijuši pasākumi energoefektivitātes sekmēšanai. Visu šo faktoru dēļ Komisijai ir nācies pārvērtēt emisiju kvotu jautājumu, jo tas varētu ietekmēt CO2 izmaksas. Rezultātā šis pusotrs miljards kvotu um, pārpalikums un uh, jāteic, ka sistēma nedarbojas tādā veidā, kā tai bija jādarbojas saskaņā ar plānu. Šī sistēma neveicina zema oglekļa patēriņa investīcijas. Daudzi jautā, vai tas vispār ir svarīgi, jo mēs, mums izdodas samazināt CO2 emisiju samazinājumu. Mēs virzāmies uz mērķi samazināt tās par 20% līdz 2020. gadam. Uh, Un zināms analīzes liecina par to, ka mēs virzāmies uz šiem mērķiem neraugoties uz ETS sistēmu un zemajām CO2 cenām, nevis pateicoties tām. Rūpniecība mums sūta ilgtermiņa signālu, ka ir nepieciešamība investēt zema CO2 patēriņa tehnoloģijās. Rūpniecībai var nebūt problēmu sasniegt 2020. gada mērķus, taču tai jāraugās tālāk uz 30. un 50. gadu. Ja CO2 cenas ir zemas, rūpniecībai nav ietvara, pēc kura vadīties eh, zema CO2 patēriņa investīciju veikšanā. Mums ir jāpanāk, lai ETS darbotos tā, kā tai bija paredzēts darboties, un lai CO2 cena ir eh, atbilstošāk nekā tā ir šobrīd. Es nedomāju, ka mums šobrīd vajadzētu sākt izvērst milzīgu diskusiju no tā, kas ir vienkāršs komisijas priekšlikums. Te ir runa par vienkāršu grafika pārbīdi, un tas ievērojami neietekmēs CO2 cenas. Komisija ir jānāk klajā ar savu pasākumu izklāstu un cerams, ka tā to darīs drīz, bet es uzskatu, ka mums ir vienkārši jāpaveic šis darbs un mums eh, nevajadzētu nākt klajā ar milzīgu grozījumu skaitu. Mums vajadzētu vienkārši atbalstīt komisijas eh, likumdošanas priekšlikumu. Paldies! Vārds Žado kungam. Paldies priekšsēdētāji! Mani mazliet pārsteidz šeit dzirdētais, proti, ka šo tirgu apraksta kā klasisku brīvā tirgus piemēru valstī vajadzētu iejaukties cik vien maz iespējams, iestādēm vajadzētu iejaukties pēc iespējas mazāk, lai tirgus labi darbotos. Jāteic, ka šis tirgus nedarbojas bez regulējuma. Tieši regulējums ir tas, kas ir radījis šo tirgu. Tas nav darīts uh, mērtiecīgi mēģinot regulēt jau esošu tirgu. Nē, tas ir attīstījies citādāk. Ja mēs apgalvosim, ka šis tirgus nedarbojas, tad mēs arī būsim parādījuši, ka signāli no valstu iestādēm nav pareizie signāli. Kāda tad ir krīzes dotā mācība? Nu, ja CO2 cenas ir zemas, tad eh, tās nav pašreizējās tirgus cenas, tās drīzāk ir prognozes par plānoto cenu kaut kādā nākotnes tirgū, kas darbojas ar regulējumu. Un mēs sasniegsim 2020. gada mērķus nevis Eiropas Savienības mērķtiecības dēļ vai labas tirgus darbības dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka krīzes dēļ mēs knapi būsim sasnieguši šos uh, eh, 20%. Dohas sarunas ir eh, plānā un eh, arī Pasaules bankas ziņojums drīz ir sagaidāms, un te pašā laikā notiek diskusijas par novatorisku finansējumu. Paturēsim prātā, ka secinājumi par kvotu izsolēm par aptuveni 30 eiro šī cena tika panākta ar dažādiem izņēmumiem, kas noveda pie uh, daudz miljārdu ieņēmumiem Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai ir vajadzīgs inovatīvs finansējums, pašu resursi, izmaiņas enerģētikā, tāpēc uh, ir jādomā, vai šis tirgus vispār ir efektīvs. Zaļo politiskajā grupā mēs esam pārliecināti, ka tirgum ir jāattīstās ātrāk, Šis tirgus var būt produktīvs, tāpēc ir vajadzīgs stingrs regulējums. Mums ir simtiem miljonu tonu CO2 pārpalikumu. Mēs visi to zinām. Un ir skaidrs, ka būtiska ir nevis pašreizējā situācija, bet secinājumi, kas no tās ir jāizdara. 1,5 miljardi tonu CO2 kvota tiks iesaldēti. Un eh, jāpatur prātā, ka CO2 emisiju samazinājumam ir jābūt 30% apmērā, lai mēs būtu rīkošies saskaņā ar ceļkārti. Paldies! Saka Šimanska kungs, es vēlētos atgādināt jums par kontekstu, kādā ir jāpieņem mūsu lēmumi. Šādi tādi vēsturiski fakti. 2008. gadā mēs nonācām pie ļoti sarežģīta kompromisa klimata politikas jomā. Šo kompromisu bija ļoti grūti panākt eh, dažām valstīm, un eh, tas nāca smagi arī daudzām rūpniecības nozarēm Eiropā, Daudzas no šīm nozarēm ir pielāgojušās jaunajam slogam, kas eh, tām sagādāja grūtības un ierobežo ieguldījumu līmeni. Pēc tam mēs noteicām jaunus mērķus, kurus arī bija ļoti grūti pieņemt. Tagad mēs vēlamies padarīt tos vēl vērienīgākus, jo mēs izslēgsim 900 miljonus kvotu no tirgus. Komisijas priekšlikums nozīmē to, ka pār tirgu izveidosies mākslīga kontrole. Iespējams, būs atkal jaunas pārmaiņas pēc diviem vai pēc trim gadiem. Šis nav parasts tirgus. Šis ir mākslīgs tirgus, un šajā tirgu mēs pārdodam mākslīgas preces, lai apmierinātu mākslīgu pieprasījumu pieprasījumu, kas ir radies Eiropas Savienības politikas rezultātā. Mēs piekritām tam, ka mūs vadīs tirgus, nevis nodokļu schēmas, nodokļu sistēma. Mēs uz to parakstījāmies, lai mēs varētu regulēt slogus un tirgus adekvāti reaģēja. Ir acīm redzami, ka Ražošana Eiropas Savienībā samazinās, tāpēc ir mazāks pieprasījums pēc investīcijām. Tirgus reaģē ar cenām un reaģē atbilstoši. Mūsu sākotnējie nodomi bija citādāki, bet ja mēs vēlamies panākt uz tirgu balstītu risinājumu, mēs varētu pie tā turēties. Es izlasīju Deloitte ziņojumu par globālās ekonomikas efektivitāti, un piecu līderu valstu vidū ir tikai viena Eiropas Savienības dalība valsts - Vācija, taču tā arī ir uz robežas, lai zaudētu šo pozīciju. Tā ir vienīgā Eiropas valsts, kas ir minēta šajā ziņojumā, un tam noteikti ir iemesli. Vācija ir ļoti konkurētspējīga valsts, var zaudēt šo statusu. Vācijā ir ļoti augstas darba spēka un enerģijas izmaksas. Ja mēs piekritīsim komisijas iesniegtajam priekšlikumam, uh, tam būs ļoti tālajošas sekas šī mākslīgā kontrole, un mēs padarīsim Vācijas ekonomiku un citu Eiropas valstu ekonomikas par cietējām. Tās pieredzēs vēl augstākas enerģētikas izmaksas, un tās zaudēs savu konkurētspēju. Paldies! Prego. Tagad pārējie pa divām minūtēm. priekšsēdētājs kundze, es domāju, ka grozījumi dod Eiropas komisijai neierobežotu mandātu mainīt izsoļu eh, termiņus, tātad manipulēt ar tirgu. Izsolēm ir jābūt paredzamām un ir jābūt paredzamiem arī mērķiem un emisiju apjomiem, kas tiek piedāvāti tirgu var eh, saprast šo emisiju tirdzniecības eh, iejaukšanos tirgu tādā veidā, ka tirgs ir nestabils, un šeit ir eh, runa par to, vai tiek ievērots līguma 290. pants, kurš paredz, ka deleģētos aktus nevar izdot attiecībā uz pamat jautājumiem. Un šis ir pamat jautājums, jo mēs uh, mainām ļoti būtisku direktīvas daļu par emisijas tirdzniecībām 1,74%. Tātad ir izmaiņas emisijās, un tas nevar būt deleģētajā aktā. Un šeit varētu rezultātā būt cenu izmaiņas un tad negatīva ietekme uz investīciju lēmumiem, īpaši tiem, kas attiecas uz enerģijas ražošanu. Tātad Eiropas komisijas darbību mērķis nav samazināt emisijas samazināšanu izmaksas, bet tikai palielināt cenas. Un e, balsis, kas saka pretējo, tiek ignorēts, es esmu pret. Nākamais runātājs. Paldies! Eh, jūs teicāt, ka šis ir vienkāršs priekšlikums, ko varēs pieņemt ātri, vienkārša regula. Eh, tomēr no šīs vienkāršās regulas ir eh, radušās grūtas diskusijas un par to, kurā vietā beidzas tirgus un sākas regulācija šīs diskusijas sākās vismaz Polijā jau 90. gados. Tātad, kur ir robeža starp eh, tirgu un kontroli? Tas, ko mēs pašlaik gatavojam, ir eh, oglekļa nodoklis būtībā, kam ir maz sakara ar emisiju tirdzniecību. Tātad komisija grib ieviest oglekļa nodokli, un ja komisija nosaka eh, noteikums, tad eh, tā ir būtībā apslēpta regulācija. Tad vēl man ir jautājums par procedūru. Eh, komisija jau ir nolēmusi, kas tiks darīts šajā nozarē, un parlaments ir neskaidā situācijā e, mums vienkārši ir jāapstiprina šis priekšlikums, jo ir teikts, ka 900 e, miljoni e, tiks izņemti no tirgus, un komisārs teica, tātad 900 miljonu kvotu tiks izņemti, un ir teikts, ka parlamentam ir eh, tagad vienkārši jāapstiprina šie noteikumi, tā tad formāli jāapstiprina. Eh, tas, nu, ja tādā veidā uh, Hola kundze domā, ka šis ir vienkāršs priekšlikums, tad uh, tas uh, nav nekas vienkāršs, jo šeit būs uh, konkrētas sekas daudziem nozares pārstāvjiem, daudziem uzņēmumiem, kas ir jāņem vērā, kad mēs apspriežam šo jautājumu. Paldies, Vido Kvadras. Kungs lūdzu. Paldies nonāk, nu, ja mēs runājam par emisiju tirdzniecības sistēmas reformām, tad eh, šeit eh, to daudz ietekmē pašreizējie apstākļi šo sistēmu. Eh, ir izmaksas, kas ietekmē uzņēmumus īpaši mazos, un miljoni eiropiešu paliek bez darba oglekļa cenas paaugstinājumam ir viens mērķis - ietekmēt uh, emisijas tiesības, un uh, rezultātā arī pieaugs uh, elektroenerģijas cena. Un ja vēl tas notiks pašreizējās krīzes laikā, tad daudzi uzņēmumi, kas patērē daudz enerģijas, būs spiesti pārcelt ražotnes uz citām vietām, patērētājiem būs jāmaksā vairāk, eh, lai gan mūsu prioritāte ir konkurētspēja. Nu, šis ir pats neizdevīgākais brīdis, kad izteikt tādu priekšlikumu. Un vēl eh, tieši eh, šāds priekšlikums sakrīt ar Doho konferenci. Mūsu konkurenti, kas arī eh, rāda šo CO2, nevēlas izveidot globālu tirgu. Tātad, ko mēs darīsim? Vai mēs eh, turpināsim ierobežot paši sevi? Nu, mēs to varētu, bet es nedomāju, ka tas ir prātīgākais, ko mēs varētu darīt. Un eh, Doha konferencē mēs redzējām, ka izredzes ir sliktas, un tagad es teikšu kaut ko acīm redzamu. Emisiju tirgus ir mākslīgi veidots, eh, tas pat nav tirgus. Eh, tirgu eh, rada paši tirgus dalībnieki un bez iepriekšēja plāna. Bet emisiju tirgus ir mākslīgi veidots. Ja mēs dosim komisijai tiesības iejaukties tirgu, tad mēs radīsim situāciju, kas ir pretrunā ar tiesisko paļāvību un ar pašu tirgus principu. Tātad desmitajā pantā ir teikts, ka ir jābūt iespējai paredzēt procesu īpaši Eh, termiņus, ir jābūt regulārām izsolēm ar aptuveni paredzamu daudzumu. Tātad mēs šeit rīkojamies pretēji minētajam direktīvas pantam. Eh, protams, eh, ir jau pretrunas visur, bet ja mēs pretrunu padarām par darba metodu, nu tad tas jau ir pavisam kas cits. Uh, Roila kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, ja mēs paraugāmies uz pastāvošo situāciju, tad ir skaidrs, ka Eiropas izaugsme ir mazinājusies un uh, ir uh, ievērojami pieaugusi energoefektivitāte. Rezultātā ir vajadzīgs mazāk tirzniecības kvotu. Uh, Mēs veidojam jaunus uh, atjaunīgās enerģētikas avotus, un uh, līdz ar to atkal vajag mazāk ETS kvotu. Nu, jā, tieši to mēs gribējām teiktu labie, labējie, bet. Uh, jāteic, ka kamēr uh, dalību valstis nesasniegs to ieņēmumu līmeni, ko tās vēlēšās sasniegt, mēs paliksim vienā un tajā pašā vietā. Uh, Mēs tagad jāteic, mēs nevaram teikt, ka mēs nesasniedzam mūsu emisiju samazināšanas mērķus, jo mēs tos sasniedzam, bet runa ir par to, ka mēs valstu kasēs neiegūstam tik daudz naudas, kā mēs esam gribējuši. Var teikt, ka valstis ir nepareizes aplānojušas ieņēmumus, taču tā ir šo valstu problēma. Uh, Un, uh, jā, brīdī, kad vajag vairāk naudas, tad valstis vienkārši iejaucas tirgu. Tas, ko mēs tagad mēģinam panākt, nav nekāda juridiskā noteiktība, nav nekāda stabilitāte. Nē, tas ir pilnīgi pretēji. Mēs paveram durvis uh, patvaļīgai uh, rīcībai. Jāteic, saka, nē, es nespēju to aptvert, mēs ejam pilnīgi nepareizajā virzienā. Mēs te neveidojam nekādu stabilitāti, un ka parlaments dodas šajā virzienā, tas ir skandalozi, kā jau sacīja Kolārskas Babīnskas kundze. Šī ir ļoti liela frakcija, un komisijas priekšsādātājs arī ir tajā, un Jāteic, vai nu parlamentam ir koplēmuma tiesības vai nav, vai nu komisija dara to, ko tā grib, un, un uh, tam vairs nav nekāda sakara ar demokrātiju. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu kaunēties no šādas situācijas. Grācija, la parola, la kolega del Castillo. Prego. Paldies, vārds Del Castillo kundzei. Sidenta, eh, yo no voy a entrar. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Es eh, neapskatīšu vairāk eh, šo pamatojumu trūkumu komisijas priekšlikumā. E, šeit ir piedāvāts skatīt jautājumu komitoloģijā, un tad parlamenta lēmums vēl ir vajadzīgs 4. panta 10. punktā. Es nerunāšu arī par tirgus situāciju, bet e, šim priekšlikumam ir viens ļoti nopietns trūkums. Eh, šeit tiek traucētas vienādas iespējas un godīga konkurence Eiropas tirgu, un ja tiek atsaukti 900 tūkstoši tonu eh, no kvotām, tad oglekļa cena pieaugs un no nākamā gada ir iespēja piešķirt tiešos, eh, tiešo atbalstu, un tas nozīmē, ka eh, rūpniecību saglabās tikai tās valstis, kas varēs šo atbalstu piešķirt. Eh, cena pieaugs, un ja ir ne, jā, ir iespējams tieši atbalstīt galvenos enerģijas patērētājus, bet tajā pašā laikā citām valstīm ir grūtāka situācija, tā tad nav godīgu eh, spēles noteikumu. Eh, ņemot vērā to, ka konkurence ir vajadzīga, tā tad vai nu eh, tiek atņemta dalību valstu iespēja tādi rīkoties, vai arī ir jāsaskaņo likumdošana uh, un tad visas valstis piešķir šo palīdzību, jo vai nu visi to dara, vai nedara neviens. Šis ir liels trūkums priekšlikumam, jo tas apdraud konkurenci Eiropas Savienībā. Paldies, Helma kungs! Paldies! Es priecājos, ka es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem, arī eh, Rolkungam un Vidal Kvadras, kuri saka, ka emisiju tirdzniecības sistēma nav tirgus mehānisms. Es jau to mēģinu teikt divus vai trīs gadus, jo eh, šeit ir eh, tāda mākslīga sistēma, kas tirgo virtuālu preci un ir eh, atkarīga no birokrātiem. Tātad uzņēmumi šeit neko nevar plānot, jo tiem nav nekādas skaidrības. Tagad mēs redzam, ka tā arī ir, ka nav paredzamas regulācijas, komisija var vienkārši patvaļīgi mainīt tirgu, un ja tas ir vienreiz noticis, tad tas var notikt jebkurā laikā un eh, tad jau nodoklis būtu efektīvāks mehānisms. Eh, piemēram, eh, manā valstī tiek ieviestas, o, ieviesti ogvekļa cēnu griesti, lai novērstu šīs briesmīgās ETS kļūdas. Un Amerikas Savienotajās valstīs emisijas samazinās uh, ne jau birokrātijas dēļ, bet vienkārši tāpēc, ka tirgus piespiež samazināt emisijas, un tā ir mācība Eiropai, ko mums būtu jāņem vērā. Īpaši, eh, ja tiek atklāti lieli gāzes krājumi Eiropā. Slānekļa gāzes krājumi ir ļoti lieli. Paldies, eh, Robīga kungs! Paldies priekšsēdētāji! Es domāju, tas, ko mēs, mēs, mēs jau esam redzējuši ziņas televīzijā, uh, Itālijā draud uh, fabriku slēgšana, tas pats uh, draud arī Spānijai, jo Eiropa vairs nav konkurētspējīga un attiecīgās preces tiek ražotas trešajās valstīs, un šobrīd komisija ir nākusi klajā ar dokumentu, kas kas paredz jaunu reindustrializāciju līdz 2020. gadam, un jautājums ir, kāda tad politika tiks veidota, eh, kas eh, neatbalstītu uzņēmumu pārcelšanos, neradītu lielāku slogu. Kā tad mēs veidosim darba vietas Eiropas Savienībā? Tiek zaudāts desmitiem tūkstoši darba vietu, un Ir redzams, ka ar pašreizējo rīcību mēs nesasniegsim mūsu mērķus. Šobrīd Dohā notiek uh, konference. Es aicinātu jūs visus tur ierasties un uh, paraudzīties, kā tur viss notiek. Alumīnija pārstrādātāji no Norvēģijas ir pārcēlušies uz Dohas reģionu, jo tur ir uh, izdevīgākas energoresursu cenas, un eh, mums ir jāraugās, kā mēs varam Eiropas Savienībā noturēt starptautiskos koncernus, kā mēs varam veidot emisiju tirzniecības sistēmu tā, lai šeit apmestos pasaules vidē draudzīgākie uzņēmumi, lai mēs kalpotu par piemēru un lai nenotiktu tā, ka mūsu uzņēmumi pārceļas uz ASV, kur uh, neievēro CO2 limitus un piesārņo pasauli, kamēr uh, Eiropas Savienībā zūd darba vietas. Es domāju, ka pareizā atbilde neslēpjas nodokļos, jo tā var zaudēt starptautisko konkurētspēju. Ķīniešiem un brazīliešiem nav šī sloga, kas paredz CO2 mazināšanu. Es eh, domāju, ka eh, liela pievienotā vērtība ir arī produktiem, kas rada lielu CO2, jo tiek transportēti lielos attālumos. Pašreizajā situācija grauj darba vietas Eiropā, un to mēs nevaram atļauties. Paldies, Brezinas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Godātā priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi, es ļoti labi atceros to laiku, kad daudzi no jums balsoja par ETS sistēmas ieviešanu. Un e, tie parlamentārieši, kuri toreiz balsoja par, kā vienu no argumentiem izmantoja sekojošo, kaut arī tas ir samērā birokrātisks mehānisms, tas tomēr balstās uz tirgus principiem. Uh, Jau toreiz es balsoju pret šo sistēmu, un es domāju, ka beidzot ir laiks plaši atvērt acis un nepadarīsim visu vēl vairāk sarežģītu, kāds tas jau šobrīd ir. Vēl bez tam uzskatu, ka Tā vietā, lai investētu šajā sistēmā un to tālāk auklētu, mums vajadzētu šīs investīcijas novirzīt uz jaunām tehnoloģijām, uz zaļākām tehnoloģijām, tā kā tas notiek ASV. Kā mēs tikko dzirdējām, ASV ir būtiski samazinājuši savus CO2 izmešus. Es uzskatu, ka mums vajadzētu balsot pret šo priekšlikumu. Bet eh, vēl bez tam uzskatu, ka ir pienācis laiks pārvērtēt un pārskatīt mūsu nostāju ETS jautājumā, un iespējams, ka to visu padara vēl nedaudz savādāk un eh, dīvaināk arī ekonomiskā krīze. Un tagad prodeikungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kundze. Es esmu nedaudz apmulsis, gribētu teikt, di dikti apmulsis. Jūs runājat par ETS un šīs sistēmas saistību ar tirgus mehānismiem. Vispirmām kārtām man pats šis teikums ir grūti saprotams. Tātad tirgus mehānisms situācijā, kurā 50%, protoni no, 50 no CO2 kvotām tiek izdalīts par brīvu, es nezinu, vai, tāds, vai kāds tirgus var balstīties uz šādiem principiem. Ja patreizējās ekonomiskās krīzes apstākļos kaut kas ir skaidrs, tad tas ir viens, piemēram, gāzes tirgus ANSV un arī citu fosīlo degvielu tirgus šobrīd arī piedzīvo krīzi. Tas atspoguļojās gan degvielas, gan arī elektrības cenās. Un e, tas cenu līmenis, kurš valda tirgū, un ja mēs to salīdzinām ar izmešu kvotu cenām, tad eh, šīs izmešu kvotu cenas ir vienkārši smieklīgas, pilnīgi tirgum neatbilstošas. Es neticu, ka mēs varam kaut ko darīt, lai sakārtotu kvotu tirgu, ja nebūs nopietna apņemšanās apstiprināt Kyoto protoku protokolu pilnīgi visās valstīs. Es domāju, ka uz to mums vajadzētu tiekties pirmām kārtām. Ja tas nav iespējams, tad mums ir jārunā par plānu B, un šis plāns B savukārt būtu kompensāciju izmaksāšanu tām, tiem produktiem, tiem ražojumiem, kuras nerespektē šo sistēmu. Paldies, un tagad Odeikungs lūdzu, saka priekšsēdētājs kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es e, vēlētos pateikties kolēģiem un, e, un varbūt mums vienkārši ir jālec augstā ūdenī un jāsāk peldēt jo sajūta, ka komisijai vajadzētu <clears throat> izvērtēt šos noteikumus, joprojām pastāv. Šī tirzniecība, kvotu tirzniecības sistēma ir samērā jauna. Mēs joprojām atrodamies, ja tā varētu teikt, politiskā izmēģinājuma fāzē, un mēs vēlamies samazināt, galvenais mērķis ir samazināt izmešas, lai izpildītu 2020 mērķus. Tas bija galvenais sauklis pirms parlamenta vēlēšanām. Mums vajadzētu vienoties par to, kā, ko mēs darīsim. Tās ir dalību valsts, kurām tas ir jāizpilda. Eiropas komisija to visu uzrauga, un tad eh, komisija sūta dalību valstīm pamudinājumu, lai tās tiešām īstenotu Eiropas apņemšanos. Bet eh, mēs vēlamies, jā, redzēt, lai tirgus darbotos bet eh, mēs esam politiska institūcija, kurai ir daudz plašāks skatījums uz lietām un to kārtību. Vispirmām kārtām mums ir jānodrošina, lai sistēma darbotos, otrām kārtām tā ir jāpārvērtē. Piemēram, 25. punktā ir rakstīts, ka mums ir jāslēdz līgumi ar citām valstīm Kyoto protokola sakarā. Uh, Vai šādi līgumi ir noslēgti? Kādas mums ir attiecības ar citām valstīm pasaulē? Varbūt, ka šī sistēma tiek, varbūt, ka šo sistēmu vajadzētu izmantot un izpētīt un piemērot kādā citā pasaules nostūrī. Jo mēs jau nerunājam tikai un vienīgi par mūsu izmešiem, mēs runājam arī par ražojumiem, kas nāk no citām valstīm. Tātad, es domāju, lai šī sistēma tiktu pamatīgi pārvērtēta novērtēta un pārvērtēta, un raugoties arī uz 14. gadā paredzētajām vēl, parlamenta vēlēšanām, noteikti, ka būs politiskas debats par to, ko darīt ar šo sistēmu priekšsēdētāju. Paldies, un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs ar lielu interesi sekojām līdzi deputātu teiktajam Es eh, vēlētos varbūt savā runā pieminēt vairākus punktus, bet runāšu īsi. Vispirms, kāda ir situācija realitātē? Komisija ir izvērtējusi situāciju, un šā gada jūlijā mēs eh, sagatavojām darba dokumentu, kurā parādījās situācijas novērtējums. Pirms divām nedēļām mēs eh, izvedām ietekmes novērtējumu, kurā parādās detalizēts CO2 tirgus pārskats uz šo brīvi. Un e, iespējams, ka mums tiešām, kā jau šeit izskanēja, vajadzētu pārskatīt emisijas kvotu tirzniecības principus. Un komisija šobrīd runā par 900 miljoniem kvotu. Aptaujājot ieinteresētās puses šajās vasarā, nav tā, ka iesaistītās puses vēlētos kaut ko būtiski mainīt. Nav tā, ka kvotu tirgu ir drausmīgi daudz. Tas, ka tirgus aktīvi nedarbojās, pirmkārt ir saistīts ar krīzi un otrām kārtām ar pieņemtajiem pasākumiem dalību valstīs un arī Eiropas Savienības līmenī. Un arī parlaments eh, savu artavu ieguldīja līgumu slēgšanā ar trešajām valstīm. Tātad vispirms mums ir jāpasaka, ka situācija ir līdzsvarā, Un eh, ja situācija izkritīs no līdzsvara, tad eh, ir tādi, kur apgalvo, ka viņi, viņus cena neinteresē, bet tas attiecās arī uz citiem tirgiem. Piedāvājums un pieprasījums atrunā cenu, un eh, tas parādās arī ETS. Mēs uzskatām, ka ETS tirgus veiksmīgi darbojās. Bet ir jāņem vērā vēl viens aspekts. Uh, Misija, tātad izmešu kvotas ir dalību valstu līmenī, un vai dalību valsts iepludina šīs kvotas brīvā tirgū, tas ir dalību valstu kompetencē. Līdz ar to tas ir loģiskas domāšanas sekas un nevis tirgus vilku likumi ir jāņem vērā arī tas, ka tas neietekmē kopīgo trešajā fāzē paredzēto kvotu skaitu, un tas būs no 13. līdz 20. gadam. Un eh, tiešām deleģētajos aktos ir paredzēts to izskatīt pēc komitoloģijas principa. Padoma un parlaments eh, koplēmuma procedūras ietvaros ir pieprasījis eh, paskaidrot un padarīt saprotamāku juridisko mandātu. Un arī mans komisārs ārkārtas sesijā, kas tika organizēta 12. novembrī, skaidri pateica, ka mēs nevēlamies apšaubīt parlamenta juridisko mandātu un likumdošanas vāru. Līdz ar to šīs regulas eh, grozējumi ies cauri koplēmumu procedūrai, un kad eh, lēmums būs pieņemts gan padomē, gan arī parlamentā, tad komisija tos ņems vērā. Šeit jau izskanēja, ka komisija ir sagatavojusi priekšlikumu 900 miljonus kvotu palaist tirgū, kā jau es teicu, tas būs komitoloģijas procesam pakļauts skaitlis, un pēc tam Eiropas parlaments un padomi varēs veikt tālāku situācijas izvērtēšanu. Jā, mēs šeit neko nelabu nesagaidām un darbosies pēc procedūras. Mēs izskatīsim arī struktūrāls pasākums, bija tāda, kur apgalvoja, ka tie ir tikai īslaicīgi pasākumi un ka mums vajadzētu domāt strukt, tātad par visu struktūru. Uh, Mēs esam deklarējuši, ka Eiropai līdz 50. gadam ir jācenšās uz zem oglekļa izmešu ekonomiku iet. Komisija ir sagatavojusi patreizējo CO2 izmešu tirgu un eh, mums ir jāstiprina ETS sistēmas darbošanās. Un visbeidzot, par tā saucamo kvotu tirzniecības apstādināšanu. Uh, Mums e, vajadzētu veicināt e, lielāku svārstības, un ja parādītos tirgu vairāk kvotu, tad e, cenas jau trešajā fāzē šiem kvotām būtu daudz stabilākas. Un šobrīd, jā, cenas ir ļoti zemas, bet mēs ceram, ka cena pieaugs vēlāk. Un visbeidzot, šeit izskanēja atsauce gan uz Dohas konferenci, gan arī par trešajām valstīm. Uh, Vēlējos pieminēt, ka mums ir bijis eh, ļoti laba sadarbība ar trešajām valstīm. Kā jūs ziniet, ka emisiju tirzniecības schēma tāda, kāda tā darbojās eh, Eiropā, tiks piemērot arī Austrālijā, un tas pie, priecē. Arī Ķīnā un citās valstīs eh, darbojas pilotu projekta emisiju tirsniecības schēmai, un būtu ārkārtīgi žēl, ja Eiropas Savienība nevarētu parādīt, ka sistēma kura darbojās jau kādu laiku, bet kur šobrīd smagi ir skārus krīze, kad šī sistēma nevar darboties. Es domāju, ka tā būtu zaudēta iespēja arī Dohas kontekstā raugoties un arī tādā kontekstā, ka ir daudzas valsts, kuras no Eiropas ņem piemēru. Mums ir jāpierāda, ka ETS ir efektīva sistēma ar adekvātām cenām un nevis ar pārāk zemām cenām, kuras nevienam nav interesantas. Paldies! Grāci, la parola. Allora. Paldies. Un tagad uh, došu vārdu nākamajam runātājam, Vāgner kungam. Ido, eh, lo que es propio de este trámite. Este trámite es de intercambio. Paldies. Patreizajā situācijā mums ir jārunā par to, ko darīt tālāk. Mums ir bijusi viedokļa apmaiņa, viedokļi bija samērā dažādi, un eh, kā itra referents, es būtu gribējis eh, vairāk dzirdēt viedokļus, kas eh, būtu tādi paši kā manējie. Bet patreizējā situācijā ir viedokļa apmaiņa, un eh, redzēsim, kā tālāk attīstīsies grupu nostājas un kā tas atspoguļosies dok darba dokumenta tekstā. Vēlējos tikai pieminēt, ka parlaments jau griezās pie komisijas ar lūgumu izmainīt eh, izso, kvotu izsoļu laika grafikus, jo pavisam nesen mēs mēģinājām vienoties par energoefektivitātes likumdošanu. Un tad mēs jau nevaram kaut ko atlikt un vienoties par kaut ko citu. Mums ir jābūt konsekventiem, pārējot no, vien, no darba pie viena likumdošanas aktu uz citu. Un eh, redzot šādu konsekvenci, mums visiem paliek prietī, priecīgāks prāts. Vēlējos tikai atgādināt man sev iepriekš teikto, es atbalstu komitijas, komisijas eh, izstrādāto dokumentu, bet vēlētos uzsvērt un vēlreiz atkārtot, ka mana nostāja iet kopā ar to pārliecību, ka komisijai piešķirtās pilnvaras ir tikai uz laiku, un tās ir ārkārtējas. Mēs eh, nevaram to padarīt par ierastu praksi, jo tas eh, izmainītu tirgus būtību. Tātad komisijas pilnvaras ir ārkārtējas, un īslaicīgas, bet vienlaicīgi vēlētos pateikt komitejas priekšsēdētājai, ka mēs nedrīkstam zaudēt eh, reālu novērtējumu. Mums ir jāraugās, kā mēs varam nodrošināt tirgus tālāku darbību, jo Eiropas institūcija īstenotā politika un tirgum ir nepieciešami dažādi mērķi, bet tiem ir jābūt skaidriem gan, komis, gan piemērotie noteikumi, gan arī vīdas pasākumi, bet eh, mēģināsim tirgiem palīdzēt. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs eh, noslēdzam diskusiju par šo darba kārtības punktu. Mēs par to atkal runāsim 17. decembrī un termiņš grozījumu iesniegšanai ir 18. decembris, pulksten 12. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir Šona Kelija ziņojums par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādu un šādu datu brīvā apriti. Vārds Kelija kungam. Paldies priekšsēdētāji! Atvainojiet, priekšsēdētāji pārtrauc, runātāji. Okay. Uh, thank you very much, Madam Chair. It's... Paldies, priekšsēdētāji. Pagaidīsim mirklīti, saka priekšsēdētāji, ļausim ļausim uh, tiem, kas to vēlas, pamest šo telpu. Uh, thank you once again, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Tas ir liels gods iepazīstināt jūs ar manu ziņojumu projektu par datu aizsardzības situāciju šobrīd. Un iesākumā es vēlos norādīt, ka ir bijušas vairāk nekā simts sanāksmes ar dažādām ieinteresētajām pusēm, sākot no patērētāju grupām, NVO līdz pat uzņēmumiem. Un uh, citām struktūrām. Iesaistītās puses ir strādājušas aktīvi, ir daudz, kas izdarīts, un uh, vēl vairāk ir jāizdara, jo īpaši uh, attiecībā uz 95. gada datu aizsardzības direktīvu. Komisija ir izvēlējusies vērienīgu pieeju šim uzdevumam, un uh, šī pieeja ir apsveicama. Komisijas centieni nāk kontekstā, kad ir jāīsteno pamatiesību hārtas 8. pāns saistībā ar Lisabonas līgumu pieņemšanu. Es tāpat vēlos uzsvērt iekšējā tirgus un arī industriālo aspektu, kā arī, ka, kam pamatu paredz 114. Eh, panta pirmais punkts eh, līgumā par Eiropas Savienības darbību. Uh, Mēs komitejā šeit eh, veidojam regulu, lai nodrošinātu iespējami lielāku personas datu aizsardzību, kas nenoved pie nevēlamām sekām un nevajadzīgas birokrātijas, jo tas sagādā bažas. Tāpat arī ir mērķis optimizēt un vienkāršot noteikumus, lai sekmētu inovācijas, mazinātu administratīvo slogu, kā arī veidotu vidi, kurā jaunas idejas, jauni uzņēmumi un jaunas darba vietas var veidoties un plaukt. Uzticēšanās ir vārds, kas tiek lietots visbiežāk šīs regulas sakarā. Tas ir būtisks inovācijām, pakalpojumiem, tam ir vajadzīga iedzīvotāju uzticēšanās un līdz ar to arī skaidrs un elastīgs datu aizsardzības regulējums. Tas veidos vajadzīgo ietvaru datu aizsardzība inovācijām un radošumam. Es jūtos pagodināts, ka varu tiekties eh, tekstā nodrošināt atbilstošu līdzsvaru starp pamattiesībām un vienlīdzīgu spēles laukumu MVU, novatoriskiem uzņēmumiem un eh, industrijām kā tādām. Mums no vienas puses ir jāsekmē vienas aģentūras princips, kas ir ļoti būtisks Eiropai, un jāstiprina arī iekšējais tirgus. Es pāriešu pie dažiem no galvenajiem aspektiem manā atzinuma projektā. Tos var īsumā rezumēt šādi. Uzticēšanās korporatīvās pārvaldes pasākumiem kā pamatā ir pārskata atbildības princips, kvalitatīva nevis kvantitatīva pieeja datu aizsardzībai, piekrišana kā pamatojums datu apstrādei, taču nepaļaušanās uz piekrišanu. Un eh, MVU izņēmumu atstāšana komisijas priekšlikumā, kā arī tāda datu apstrādes noteikuma, kas sekmēs konkurētspēju. Es esmu ierosinājis 164 eh, grozījumus komisijas priekšlikumam, un eh, šiem grozījumiem jānodrošina eh, mazinājums administratīvajiem slogam uzņēmumiem, kā arī jāgarantē zināms elastīgums attiecībā uz dažiem regulas noteikumiem, jo īpaši tiem, kas attiecas uz atbildības mehānismu un paziņojumiem uzraudzības iestādēji. Dažas definīcijas un aspekti no sākotnējā teksta arī jāprecizē, jākontekstualizē un jāvienkāršo. Es vēlējos drīzāk kvalitatīvu nekā kvantitatīvu pieeja datu aizsardzībai, kuras pamatā ir korporatīvā pārvalde, kas vadās pēc atbildības principa un nevis birokrātiskām dokumentēšanas procedūrām, Ir būtiski uzsvērt arī tehnisko risinājumu lomu. Delikāta data aizsardzības prioritizēšana un noteikumu ievērošanas pasākums attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem es ierosināju veikt ietekmes izvērtējumu ar kuru mēs tiksim iepazīstināt nākamajā itra sanāksmē 17. decembrī. Man prieks, ka komisija ir, ir izslēgusi, ir izvēlējusies MVU izņēmumu statusu šajā datu aizsardzības procesā, un tāpat ir svarīgi uzsvērt 18. pāntu attiecībā uz datu pārvietojamību. Es domāju, ka šai datu pārvietojamībai jeb eh, portabilitātei ir jānorošina atbilstošs ietvars. Uh, kas uh, palīdzētu uzņēmumiem būt konkurētspējīgākiem, izmantojot mākoņu datošanas pakalpojumus. Daži kolēģi vēlējušies sasaistīt eh, šo pantu ar 15. pantu, bet es domāju, ka ir jāpatur 18. pants tāds, kāds tas ir. Tāpat arī es uzskatu, ka ir nepieciešams atbilstīgs konsultāciju process, pārāk daudz dokumentācijas radītu lieku birokrātiju un mēs nedrīkstam novirzīt eh, resursus eh, kvantitatīviem pasākumiem. Prioritizācija būs arī grūti īstenojama, tāpēc es aicinu iepriek, veikt iepriekšējas konsultācijas ar iesaistītajām pusēm pirms riskantu jaunu procesu sākšanas. Arī sankcijas ir eh, kļuvušas praktiskāk piemērojamas manā atzinuma projektā un es esmu koncentrējies uz īpaši kaitīgiem datu noteikumu pārkāpumiem, un es uzskatu, ka būtu jāinformē datu subjekti tikai tad, kad tie ir apdraudēti kvalitatīvā ziņā. Tāpat ir svarīgs e, pirmais grozījums un 154. Es esmu koncentrējies arī uz veselības aspektu izmeklēšanu. Mans grozījums numur 9 ir saistīts ar plašu piekrišanu, un 19. grozījums vēršas pret nevēlamām sekām šajā svarīgajā jomā. Mans formulējums nodrošina aptvērumu cīņai pret finansiāliem noziegumiem 21. grozījumā un jaunajā pantā 23a. Jāņem vērā nesenie dopinga skandāli sportā, tāpēc es iekļāvu 71. un 70. grozījumu. Šai komitejai būtiski ir energoefektivitāte, tāpēc es eh, nodrošināju aptvērumu inovācijām, vietīkliem un inteliģentai transporta sistēmai, grozot 6. panta 4. punktu. Es rezumēšu savu sakāmu, jo jūs vēlaties, lai es eh, pārēju uz citiem svarīgiem aspektiem. 6.4 paredz eh, pamatu datu apstrādei, kas sākotnēji netikuši apkopoti tiem mērķiem, kādiem tie tiek apstrādāti. Es vēlējos, lai aptvērumā tiek iekļautas datu uzraugu leģitīmās intereses. Es savā ziņā biju provokatīvs šajā grozījumā, jo es vēlējos sekmēt diskusijas par to, kas tad īsti veido datu uzraudzītāju leģitīmās intereses un kā šo konceptu definēt, neapdraudot uh, individu privātumu un uh, Eiropas Savienības būtiskus ekonomikas sektors. Visu beidzot, es vēlējos, lai mēs apsvērtu, kā vienkāršot attiecības starp datu subjektu un datu pāraugu un apstrādātāju. Datu uzraugu un apstrādātāja attiecības ir definētas 26. pantā, kas paredz nevēlamas sekas. Datu uzraugiem ir jāveido efektīvas attīcības ar datu subjektiem, un, manuprāt, tā pamatā ir jābūt līgumtiesībām, kura pamatā ir līgumi. Datu subjektam ir jābūt vienai personai, pie kuras vērsties, proti datu uzraugam, un uh, viņam nav nepieciešamības vērsties pie datu apstrādātājiem. Piemēram, ja jūs iegādājaties mašīnu un uh, tai nedarbojas dzinējs, tad jums jāgriežas vietā, kur jūs to pirkāt, nevis pie ražotāja. Es ceru, ka kolēģi atbalstīs manus grozījumus eh, un es gaidīšu viņu atsauksmes. Visu beidzot es vēlējos, jo īpaši pateikties. Air. Albrehta kungam, Lības referentam un citiem uh, referentiem un ēnu referentiem, gan Jurī, gan Imko, gan Nodarbinātības komitejā. Mēs esam paveikuši lielu darbu pēdējo deviņu mēnešu laikā, un mēs to vēl turpināsim. Paldies! Grazie, mi scusi se sono stata eh, costretta a sollecitarla, ma stiamo sforando un po' il tempo per Paldies. Šādu... Atvainojiet, ka man jūs jāpasteidzina, bet mūsu rīcībā ir ierobežots laiks, tāpēc es lūkšu ēnu referentus ievērot viņiem atvēlētās trīs minūtes, tik augundze. Aș uh, dori să mulțumesc domnului Kelly pentru modul paldies! Es vēlētos pateikties Kelī kungam par to, kā viņš mūs iepazīstināja ar savu atzinumu. Mēs viņu atbalstām viņa skatījumā, bet, diemžēl, daudzos aspektos grozījumi pavāina regulas projekta tekstu Te es vēlētos atsaukties uz komitoloģijas procedūru. Un no šī viedokļa raugoties, mēs piekrītam Kelī kunga centieniem ierobežot deleģētos un īstenošanas aktus, lai varētu saglabāt tehnoloģisko neutralitāti. Mēs vēlētos izmantot deleģētos un īstenošanas aktus mazāk gadījumos, kad ir runa par dizaina privātumu un noklusēto privātumu. Es domāju, ka būtu jāpanāk datu anonimizācija. Tas ir ļoti būtiski sociālo tīklu kontekstā. Tāpat arī runājot par datiem veselības aprūpē, ģenētiskajiem datiem, mums ir jāpaveic vēl lielāks darbs, veidojot definīcijas. Tāpat mūsu diskusijām vajadzētu koncentrēties uz jurisdikciju un piemērojamajiem tiesību aktiem. Un te es vēlētos norādīt uz paralēli starp reglamentējošo ietvaru un citiem reglamentējošajiem ietvariem, kas tiek piemēroti citās valstīs, piemēram, uh, ASV ir tā dēvētais Patriot Act, kas uh, attiecas uz datiem, ko apstrādā uzņēmumi, kuru mītnes atrodas Savienotajās valstīs. Pat tad, ja šiem uzņēmumiem ir filiālis, kas darbojas, piemēram, Eiropas Savienībā. Pastāv arī vienošanās starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm – attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu, un te man ir jāatsaucas uz eh, pasažieru reģistriem un SWIFT vienošanos. Es domāju, ka šīs vienošanās ir labāk jāatspoguļo regulas projektā. Tāpat arī ir jārunā par piekrišanas definēšanu. Piekrišanai ir jābūt tiešai nepārprotamai, pat tad, ja Mēs neprasām, ka šī piekrišana tiek sniegta specifiskā veidā. Mēs nevēlamies pārāk birokratizēt procesu. Tomēr piekrišanai būtu jābūt tiešai un nepārprotamai. Vēl viens būtisks aspekts ir tiesības tikt aizmirstam vai tiesības uz atcerēšanos. Tas ir svarīgi sociālo tīklu kontekstā, Mēs nevēlamies, lai iedzīvotāju vārdā tiktu veidot profilu sociālajos tīklos. Es piekrītu arī referentam Kellijam tajā, ka mums ir skaidri jānodala datu uzraugi no datu apstrādātājiem. Vecajā direktīvā nodalījums bija diezgan skaidrs. Jaunajā regulējumā atšķirība kļūst mazāk. Mums ir jāpieņem lēmums attiecībā uz šo aspektu, jo ir ļoti svarīgi, lai katrs elements būtu skaidri definēts. Katrai struktūrai ir jāzina uh, savs darbības lauks un sava atbildība. Runājot par drošības pārkāpumiem un ziņošanu par tiem, mēs esam saņēmuši daudz atzinumu no dažādām nozarēm, ka 24 stundas ir pārāk īsts termiņš, lai informētu lietotājus. Mēs domājam, ka ir nepieciešams ziņot eh, par datu pārkāpumiem, šo pārkāpumu upuriem, un tāpat ir arī jāziņo uzraugošajai iestādēji, un tas ir jādara 24 stundu laikā. Tas nenozīmē, ka tajā laikā problēma jau ir jāatrisina, vai jāroda cēlonis. Nē, ir vienkārši šajā termiņā jāziņo attiecīgajai iestādai un cietušajai personai par to, ka ir notikusi viņu personas datu noplūde. Tas ir būtiski, jo šai personai ir jānodrošina iespēja pasargāt sevi. Es tagad pabeigšu savu sakāmo un gaidīšu, kas sakāms kolēģiem. Paldies un tālāk. Vārds Holas kundzē. Paldies priekšsēdētāji. Es strādāju Valjanas, runāju Valjanas kundzes vārdā no Alde grupas, jo viņa nevarēja būt klāt šo pēcpusdienu. Es vēloties pateikties referentam par konsekvento un tālajošo atzinumu, kas atspoguļo uh, aptverto industriju paustās bāžas. Es domāju, ka referents ir ievērojami uzlabojis komisijas priekšlikumu, grozot dažus no problemātiskākajiem jautājumiem ļoti saprātīgā veidā, un es domāju, ka mēs varēsim ar viņu produktīvi sadarboties pie šī dokumenta. Mēs priecājamies par koncentrēšanos uz proporcionalitāti Kelī kunga atzinumā. Es domāju, ka ir svarīgi rast pareizo līdzsvaru starp personas datu aizsardzību un izvairīšanos no uh, birokrātiskiem un prespri, preskriptīviem noteikumiem. Tas attiecas uz dokumentāciju ziņojumiem par datu pārkāpumiem un administratīvajām sankcijām. Tāpat tas arī nu, rada lielu saprātīgumu devu šim priekšlikumam. Mēs uzskatām, ka patiešām ir vajadzīgas precīzas definīcijas, lai nodrošinātu pareizos kontekstus un juridisko precizitāti ir jābūt arī īpašām personas datu kategorijām. Mēs uzskatām, ka referents ir pienācīgi izvērtējis atbilstošās regulas sekas veselības aprūpas un finanšu nozarēs, un mums vajadzētu uzmanīties neradīt papildu finanšu slogu tikai slogu pēc, ja tas nerada labumu patērētājam. Mēs zinām, ka parlamentā ir bijušas ilgstošas diskusijas par deleģēto un īstenošanas aktu ietekmi komisijas priekšlikumā, tāpēc mēs priecājamies par Kelī kunga pragmatisko pieeju svītrojot atsauc uz lielāko daļu no tiem. Mēs uzskatām, ka uh, šo tekstu vajag izstrādāt no sākuma līdz beigām, nevis ļaut komisijai to vēlāk grozīt. Es domāju, ka ar tehniskajiem standartiem ir jāstrādā nozerēm, nevis komisijai. Uh, Mūsu grozījumos mēs risināsim dažus atlikušos problēmu jautājumus un ierosināsim uzlabojumus, kas būs papildinoši un nekonfliktēs ar referentu izvēlēto pieeju. Mēs koncentrēsimies uz definīcijām un skaidru nodalījumu starp datu, uzraugu un apstrādātāju atbildību, lai izvairītos no šo pienākumu pārklāšanās un nodrošinātu, ka viņi apzinās, kas no viņiem tiek prasīts. Mēs iespējams grozīsim arī pāntus par datu pārvietojamību un profilēšanu. Mēs pievērsīsimies ietekmes izvērtējumu jomai dažās uh, problēmu jomās. Mēs uzskatām, ka itrē jānāk klajā ar spēcīgu atzinumu, un mēs uh, apstrādāsim datu aizsardzības jautājumus, neradot pārmērīgu slogu uzņēmumiem, jo īpaši MVU šīs ekonomiskās krīzes laikā. Paldies! Fiona Ole, ora la parola al shadow dei Green, Andersdotter, prego. Paldies vārds zaļo ēnu referenta Enders Doters kundze. Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos pateikt, ka Kelī kunga ziņojuma projekts mani pārsteidza. Tajā runa iet par jaunām, jauniem konceptiem, kas nenāks par labu nec privām personām, nec Eiropai. Vienlaicīgi runa iet arī par procesiem. Tad eh, Eiropas Savienībā iepriekš individiem piešķirtās tiesības tiks samazinātas, un mēs vēlētos piedzīvot situāciju, kurā lietas un teritorijas, kuras ir jāaizsargā, arī tiešām tikt aizsargātas. Mēs kā institūcija vēlamies redzēt, lai dati tiešām tiktu aizsargāti, un pirms gada mēs skaidri pateicām, Datu aizsardzībai ir jābūt vismaz tikpat spēcīgai, kāda tā ir paredzēta 95. gada direktīvā. Mēs runājam par Eiropas nākotni un tās nākotnes vērtībām. Lūdzu, darīsim to, neatsakoties no mūsu morālā pienākuma sadarboties. Mēs 12. gada Eiropā nesam utopisks valsts, kuras dzīvo kiberpasaulē. Bet tagad par eh, Kelī kunga grozījumiem. Sastajā grozījumā runa iet par interesēm, trešo pušu interesēm. Un tas ir normālu līgumtiesību pārkāpums jebkurā sabiedrībā, jo šādi interešu izņēmumi ir ļoti neparasti. Tas nozīmē, ka visiem sabiedrības locekļiem ir jābūt tiesībām piekrist vai nepiekrist, ja viņi to vēlas iestāties šādā pienībā. Mums eh, būtu daudz vieglāk runāt par eh, izņēmumiem, un es eh, būtu priecīgi, ja manām priekšlikumam, kuru es iesniegšu, būtu atbalsts. 38. grozījumā Kelija kungs runā par to, ka nevienmēr būs iespēja apteikties no jau noslēgtu, kontra, no jau noslēgtu līguma izpildīšanas. Un es to arī nevaru atbalstīt. Runājot par drošām informācijas sistēmām, tad eh, ir tādas uzņēmumi, un tas parādās 12. Eh, grozījumā. Es eh, esmu runājusi ar ekspertiem šajā jomā, un ASV iegūtā pieredze ar šādiem izņēmumiem neapmierina iesaistītās puses. Ko nozīmē šī Kelija kunga piedāvātā sistēma un kāda būs datu apkopošanas sistēma? Mēs vēlamies, lai šī regula būtu lielā mērā leģitīma. Man nepatīk tas, ka tik daudzi Kelija kunga priekšlikumi un arī 70. gados sagatavotā likumdošana tiem uzņēmumiem, kuri rīkojas ar personas datiem, nevienmēr nodrošina datu adekvātu aizsardzību. Mēs zinām, ka dokumentiem ir jātiek pietiekami aizsargātiem. Man ir vēl trīs papildus jautājumi, kurus vēlētos redzēt iekļaut šajā ziņojumā. Es zinu, ka šim principam ir jātiek piemērotam, un tomēr es neesmu pārliecināta, ka šādām prasībām ir pamatojums. Tas nozīmē, ka pēc tam, kad personas dati ir tikuši apstrādāti, tas nozīmē, ka šie apstrādātie dati var tikt pārsūtīti. Vienīgais, kas tiks panākts ar šo datu pārvietojamību, vai tad tas nav pretrunā tam, ko mēs vēlamies? Es piekrītu, ka tiesībām būt aizmirstām ir jātiek atrunātām daudz sīkāk. Piemēram, tiesības būt aizmirst, tiesības tikt aizmirstam nevar sajaukt ar tiesības piedot. Un runājot par līgumtiesībām, tad kontrolētājs, kurš ir saņēmis privātpersonas personas piekrišanu rīkoties ar viņu datiem, šīs, šie noteikumi ir jāatrunā. Zviedrijā nesakārtotās attiecības starp darba ņēmējiem un iespējamiem darba devējiem ir izraisījušas daudz neskaidrību. Bet mani priecē, ka Kelī kungs savā priekšlikumā iekļāva arī cīņu pret dopingu. To, um, spot... Un uh, šeit tiešām sākotnējā priekšlikumā bija zināmas nepilnības, un es vismaz šim priekšlikumam varēšu dot savu piekrišanu. Paldies, saka priekšsēdētāji, un uh, paldies visiem tiem, kuri izteicās, bet eh, es vēlētos, lai kolēģi, kur izsakās no šā brīža, tiešām pieturētos pie divām minūtēm. Vidal Kvadraskungs. Paldies, priekšsādētājs kundze. Mēs pieņēmām iepriekšējo datu aizsardzības likumdošanu pirms 17 gadiem, un ir taisnība, ka ir pienācis brīdis, lai mēs to pārskatītu. Komisijas priekšlikumā skaidri parādās, ka ir nepieciešams pārskatīt datu pārstrādes ietvaru tādu, kas atbilstu digitālajai ekonomikai un patreizējai situācijai. Protams, ir jābūt līdzsvaram starp individuāli, tas ir personas datu aizsardzību, privātumu, caurskatāmību un jāņem vērā arī pamatiesību un pamatbrīvību pratības. Vēlētos apsveikt manu draugu Kelly kungu ar ļoti labi sagatavotu ziņojumu, un es piekrītu viņa prasībai samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem. Iniciatīva ir daudz. Likumdošanas darbā mēs vēlamies veicināt ekonomisko izaugsmi, un arī Eiropas uzņēmumiem galvenais ir veicināt nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi Un, lai īstenot šos principus datu aizsardzībā, mēs nedrīkstam izvirzīt eh, ļoti pārmērīgas prasības uzņēmumiem, jo runa iet par piekrišanas procedūru un dokumentu sniegšanu. Piekrišana ir nepieciešama, bet uh, Būs situācijas, kurās, piemēram, patērētājs pieprasa tādu pakalpojumu, kurā ir jāizmanto personas dati, un šādā situācijā piekrišanas pieprasījums būtu apgrūtinošs. Arī tie uzņēmumi, kuri ir iekļāvuši datu aizsardzību savās, eh, savos noteikumos viņiem jau ir izstrādāta, izstrādāts prasības. Es vēlētos arī sīkāku paskaidrojumu anonīmiem datiem, piemēram, mm, kompānijām vajadzētu datu analītiķiem vajadzētu stiprināt patērētāju tiesības, piemēram, energoefektivitātē, kamēr statistikas datiem vajadzētu piedāvāt statistikas datus. Mind, I... Un pēdējais teikums. Uzskatu, ka tas nākt par labu visiem, pieminēt arī elektrības un gāzes piegādātājus kā kontrolas objektus. La parola Pilar del Castillo, prego. Sí, muchas gracias. Paldies, vārds Del Castillo, konzē. Porque no tenemos mucho tiempo. En primer lugar... Paldies priekšsēdētāji. Es izteikšos ātri, jo mums eh, nav daudz laika. Manuprāt, šis eh, atzina. Šis eh, regulas pārskatīšanas projekts ir ļoti apsveicams, jo regula būtu jāatjaunina atbilstoši jaunajam digitālajam laikmetam. Es vēlētos uzteikt Kelī kungu, jo viņš ir sniedzis lielu devumu, kas, protams, vēl būs jāapspriež, taču kopumā viņa ieguldījums ir ļoti interesants. Tāpat es vēlos uzsvērt pāris datu anonimizēšanas aspektu, runāt par pseidonīmiem, par ziņošanu attiecībā uz pārkāpumiem, uh, kā arī deleģēto aktu pārmērīgu izmantošanu, kā to dara komisija. Man sagādā bāžas arī nodalījums starp atbildību attiecībā uz uh, datu apstrādātāju un uzraugu, kas mani uztrauc jo īpaši. Uh, pašreizējais priekšlikums no 26. līdz 28. pantam un 29. pantā rada sajukumu pār šo iesaistīto personu dažādajām lomām. Datu uzraugs ir tas, kas nolēmj par datu apstrādes mērķi, un viņam nav piekļūs identificējumiem datiem. Bet eh, datu apstrādātājiem ir jauni pienākumi. Viņam ir jāveic ietekmes izvērtējums pār personas datu apstrādi, kas praktiski ir neiespējams, jo datu apstrādātājs nemaz nezina, kādi tad ir šie personas dati, kāda tipa dati tie ir, ja tie ir personīgi. Un visu beidzot, kāpēc gan datu apstrādātājiem vajadzētu iegūt datu uzrauga atļauju katru reizi, kad viņš iesaistās. Tas nav saskaņā ar digitālās ēras ļoti straujajiem tempiem. Digitālā ekosistēma ir ļoti jūtīga, to vada inovācijas, tā ir virtuāla, tāpēc mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Daži no manis pieminētajiem aspektiem varētu ievērojami sarežģīt situāciju. Tāpēc es aicinu saglabāt pašreizējo nodalījumu starp datu uzraugu un apstrādātāju definīcijās. Paldies! Eh, adesso la parola alla Commissione, che penso sia qui rappresentata dalla dottoressa Laura Corrado. Komisijas eh, pārstāvi. Es domāju, Tātad eh, komisijas pārstāva Laura Kurado, varbūt jūs varētu atbildēt. Es gribētu pateikties vispirms eh, referentam par ziņojumu. Protams, mēs uzklausījām arī komentārus un arī sēkojam debatēm citās eh, komitejās, Libe un pārējās. Mēs priecājamies, ka parlaments vispār atbilst komisijas mērķus un regulu kā tādu, un arī šo vienkāršo to pieeju, kas atvieglos juridisko vidi uzņēmumiem. Protams, ir arī uzdevums nodrošināt datu aizsardzību, tātad, kas pieder pie pamatiesībām, un šeit ir jāatrod pareizais līdzsvars komisija ir izteikusi savu priekšlikumu un mēģina atrast šo līdzsvaru savā priekšlikumā, kas atzīst pamatiesības uz datu aizsardzību, bet arī mēģina vienlaicīgi vienkāršot juridisko vidi, lai kontrolieri būtu atbildīgāki un administratīvais sloks nebūtu tik smags. Mēs arī ņemam vērā šodien izteiktās bāžas un padomē izteikto par administratīvo slogu, un komisija ir gatava eh, pārbaudīt, kā šo slogu var tālāk samazināt, eh, protams, nemazinot datu aizsardzību, jo eh, personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga, un tā ir jāpaliek vismaz pašreizējā līmenī un šai datu aizsardzībai ir jāpiemērojas tiem izaicinājumiem, kas nepastāvēja 1995. gadā. Arī Imko šorīt runāja eh, par piekrišanu. Tas ir jautājums, kas ir aktuāls uzņēmumam. Bieži ir neskaidrības par to, ko komisija piedāvā. Mēs nepiedāvājam paplašināt piekrišanu datu aizsardzībai. Paliek arī citi pamatojumi, tātad līgums, līkumīgas intereses, interešu līdzsvars arī ir juridiskas saistības, sabiedrības intereses un tā tālāk. Tā tad nebūs eh, dota prioritāte piekrišanai kā aizsardzības, kā dāta apstrādes pamatam, bet ja piekrišana ir dota, tad tā ir jābūt skaidrai. Un dažādās valstīs pašlaik nav skaidrs, ko tad nozīmē piekrišana, tā tiek skaidrota daudzos dažādos veidos Tātad piekrišanai nav noteikti jābūt izteiktai rakstiski. Tas ir arī teikts apsvērumos, ka jebkura pozitīva reakcija no datu subjekta var būt piekrišana, bet šai pozitīvai rīcībai ir jābūt. Protams, var lietot arī citus pamatojumus piemēram, līgumus un citus. Tā tad tik daudz par um, komisijas uh, priekšstatu, kas ir uh, piekrišana. Mēs piekrītam, ka arī iespēja operēt ar datiem tiek atbalstīta un komisija ir gatava precizēt uh, ko tas nozīmē. Mēs arī esam gatavi paskaidrot, ko nozīmē tiesības būt aizmirstam, ko mēs pieminējām. Mums tagad beidzas laiks, bet, protams, komisija ir gatava turpināt to dialogu, kas ir bijis ar parlamentu un referentu. Paldies! La parola al collega Kelly per eh, concludere questa interessante. Paldies! Kelīkungs, lūdzu, vai jūs varētu noslēgt šo diskusiju? tagad jūs varat runāt. Paldies, es arī runāšu īsi. Es gribēju noklausīties runātāju komentārus un es eh, priecājos viņus visus dzirdēt, ka viņi eh, piekrīt eh, sākotnēji nostājai. Protams, ir arī bāžas izteiktas, jo tas arī ir normāli, jo šis ir tikai priešlikums, kas tiks apspriests tālāk. Mēs vēlamies padarīt šo darbu tādā veidā, lai būtu pozitīvs rezultāts pilsoņiem. Par deleģētiem aktiem eh, Holas kundze labi komentēja šo jautājumu. Tātad jo mazāk būs šo deleģēto aktu, jo efektīvāks būs eh, šis eh, dokuments. Es domāju, ka komisijas teiktais par piekrišanu un tiesībām būt aizmirstam ir ļoti svarīgas. Tie ir svarīgi principi un tie ir jāņem vērā Un tieši to mēs arī ceramies, ceram darīt. Un es apsveicu arī pārējos ieguldījumus diskusijā par uzņēmumiem. Mums ir jādara viss iespējamais, lai samazinātu administratīvo slogu, lai nebūtu nevajadzīga sloga uzņēmumiem. Un mēs ceram, ka būs eh, tālāk, eh, tālāk turpināsies darbs, un mēs varēsim apskatīt arī, eh, esam gatavi apskatīt citus aspektus. Un arī šie pārējie aspekti būtu jāņem vērā. Tātad es priecājos un gaidīšu grozījumus un tālāko diskusiju. Tātad eh, tagad jūs eh, varbūt gribēsiet paziņot termiņu grozījumiem. Paldies! Ir domāta noklausīšanās. 17. decembrī no 9 līdz 9, tātad no 4 eh, pēcpusdienā līdz 4.45, un tad termiņš grozījumiem ir līdz 18. decembrim pusdienlaikā. Paldies! Tagad mēs nonākam pie nākamā viedokļu apmaiņa par drošības eh, novērtējumiem. Kā jūs zināt, mēs šajā eh, komitejā uzdevām eh, jautājumu komisijai un Tālāk tika pieņemts lēmumu projekts no Inte komitejas par kodoldrošības plānu, kas tiks publicēts nākamā gada janvārī. Un e, šī diskusija aptver visus uh, jautājums, kas ir skatīti komisijas dokumentā. Ir arī grozījumi, e, tiek gatavoti. Visām grupām ir e, tulkojumi, tie tika saņemti 22. novembrī. Un, kā jūs zināt, termiņš grozījumiem ir rīt pusdienu laikā. Tātad laika ir ļoti maz. Tagad es gribētu dot vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Delkas Tijo kundze pirmā lūdzu. Paldies. Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka eh, šis dokuments ir ļoti līdzsvarots un uh, jau tagad ir labs pamats kompromisam starp grupām. Es domāju, ka ir svarīgi atzīmēt, eh, ka reakcija uz Fukusimu radīja šādu iniciatīvu izveidot drošības novērtēju, un eh, jau šai iniciatīvai ir rezultāti. Ir eh, secinājums, ka Eiropas Savienībā nepastāv nopietni drošības draudi nevienā eh, atomstācijā, tomēr ir atklāti vairāki trūkumi pārbaudēs attiecībā uz gatavības līmeni, uh, Eh, attiecībā uz ārējiem eh, notikumiem, stihijām, piemēram, plūdiem vai eh, citām dabas stihijām, un visas dalību valstis sāk vai gatavojas sākt noteikt problēmas drošības sistēmās. Mēs priecāsimies, ja šis drošības novērtējums uh, beigsies ar minimālā standarta pieņemšanu. Un mēs nedrīkstam atkārtot pagājušā gada kļūdu, kad sākās diskusija par vai pret atomenerģētiku vai arī kā padarīt atomenerģētikas drošību tik dārgu, lai eh, tā vairs nebūtu konkurēt spējīga. Mums ir jāpārvēršas drošības eh, pārbaudēm un jāatrod saprašanās uz eh, Sartori kundzes dokumenta pamata. Tādā veidā mēs varētu sasniegt vairākumu komitejā un varētu dot Eh, signālu eh, un eh, arī tas tiktu nodots komisijai. Paldies! Paldies! Es piekrītu, ka šis darbs bija liederīgs, bet varbūt tas nebija pietiekami Uh, visaptverošs. Uh, tika noskaidrots, ka nebi, nav pamata slēgt nevienu stāciju, bet arī, ka visām stācijām ir vajadzīgi tehniskie uzlabojumi. Ir tagad dalību valstīm arī jāseko šiem ieteikumiem un ir tagad jāpārliecinās, ka reaktori eh, tiešām ir aizsargāti ar eh, jaunākajām metodēm. Un, eh, protams, šeit būs izmaksas tātad par 132 reaktoriem izmaksas varētu būt 10 līdz 25 miljārdi eiro un ir svarīgi, eh, lai nozarē notiekošais būtu pārskatāms, lai šīs izmaksas būtu pārskatāmas. Eh, nav runas eh, par dotācijām šeit, un es ceru, ka komisija lietos savu kompetenci konkurences politikā, lai pārliecinātos, ka dalību valstis nedotē šīs izmaksas nozarei. Šī nozare ir vienīgā, kur 60 gadu laikā izmaksas ir augušas nepārtraukti, nevis samazinājušās. Ir svarīgi, lai arī nozare uzņēmtos saistības un neslēptu arī šīs izmaksas. Beidzot, par lēmumu pieņemšanu. Kodola enerģija ir daļa no Eiropas Savienības vides ener un enerģētikas un arī veselības politikas, un ir svarīgi, lai mēs varētu izmantot koplēmumu kop pieņemšanas procedūru uh, un ir jāsāk konstruktīvs dialogs arī par Euratom līguma pārskatīšanu, lai arī šeit būtu kopīgā lēmuma pieņemšana. Un uh, tas nav normāli, ka mēs esam izslēgti no lēmumu pieņemšanas šeit. Paldies, un tagad uh, Balč, Balčinūtis skung. Ačiū, germa pirmininkē. Paldies. Komisijas eh, komunikē par eh, stresa testu rezultātu izvērtējumu. Par to mums vajadzētu priecāties, jo šeit parādās, ka Eiropas Savienībai nav būtisku problēmu ar kontroli. Tas, ka ir zināmas drošības problēmas Mēs nevaram atļauties piemērot dažādus standartus dažādās dalību valstīs, jo kodoldrošība neatiecās tikai uz konkrētās kodolreaktora, kodolreaktora valsts, tas attiecās uz visu ES. Runājot par kodoldrošību, tā sastāv no diviem kritērijiem. Runiet par jau patreiz darbojošām kodolstacijām un par tādām, kuras tikai sāks darboties. Vēlētos eh, pateikt, ka pirms kodola reaktori sāk darboties, tiem ir paredzēta ļoti dažādu pasākumu izveidošana, piemēram, kodola atkritumu, kur ir jāsaglabā vismaz gadu desmitiem. Un, uh, arī darboties beigušos kodolu reaktoru drošība ir ārkārtīgi svarīga. Kodola reaktoru darbības beigšana un nojaukšana, darbības pārtraukšana arī izraisa problēmas un ar laiku šī problēma kļūs arvien dārgāk un sarežģītāk, tāpēc ir svarīgi, lai Eiropas Savienība ar komisiju priekšgalā uzņemtos vissvarīgāko, uzņemtos vadošo lomu un uh, izstrādājot regulējumu darbojošām kodolstacijām un darboties beigušām, tad ir nepieciešams sadalīt atbildību. Paldies! Grāci! Paldies! Brezinas kungs, priekšsēdētājs kundze, dāmas un kungi. Es e, vēlētos pieminēt, ka tā saucamie noturības testi tika pakļauti subsidiaritātes principam, un e, regulātori, kuros darbojās uh, augstas raudzes eksperti arī veica šos nodurības testus. Mani apmierina noturības testu rezultāti. Tas parādās dažādās eh, tabulās, ko ir apkopojuši dalību valstu regulātori, un tomēr viena problēma pastāv, proti, ka ir tādas eh, institūcijas, kurās šis jautājums ir stipri politizēts. Komisārs Ettingers ir teicis, ka vajadzētu termelīnas kodolstacijā Čehijā veikt pamatīgu kontroli. Es eh, nedomāju, ka ideoloģiski mēs esam atšķirīgos viedokļos. Vienkārši ir ideoloģiskas atšķirības domāšanā tajās valstīs, kuras izmanto kodola enerģiju un tajās, kuras ne. Un eh, politisks, eh, politiskā pārliecība šādā aspektā nav godīga. Mums ir vienādi jāskatās uz visām valstīm, jo eksperti vienu un to pašu sasniegumu vai panākto vērtē atšķirīgi. Un e, tie priekšlikumi vai idejas, kas dodas komisijas pilnvaru paplašināšanas virzienā, es tam nepiekrītu. Prieksēdētāji. Paldies! Tarzanovska kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es eh, esmu iepriecināts, ka noturības testi ir veikti, un eh, tie parādīja, ka šobrīd kodola elektrostacijas Eiropā darbojas ļoti labi. Un eh, noturības testi un to rezultāti nenoteica, vai kādu no kodola reaktoriem vajadzētu slēgt vai nē. Un es ceru, ka noturības testu rezultāti uzlabos kodola reaktoru drošību. Ja līdzīgi noturības testi tiktu izvērsti ne kodola elektrostacijās, tad es esmu pārliecināts, ka mums būtu daudz nepatīkamu pārsteigumu konvencionālajos elektroražotājos. Es ceru, ka šie noturības testi un īpaši to rezultāti atvēsinās dažu prātus un sirds, jo šobrīd pirms šo testu izvēršanas bija baumas, ka 50% no kodola elektrostacijām tos neizturēs, bet izrādījās, ka izturēja visas un pat labi. Vienlaicīgi esmu iepriecināts dzirdēt un redzēt, ka kodola reaktoru uzraudzība darbojas ļoti labi, ka šī uzraudzība ir neatkarīga, ka tā iztur kritiku, atbildas kritiskiem jautājumiem un darbojas ļoti profesionāli. Pie tam mani priecēja arī tas, ka sadarbība tīri profesionālā un Eiropas līmenī darbojas lieliski. Un e, tas pierāda, ka Eiropas kodoldrošība ir ļoti laba, un es neredzu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu izmainīt šos pārbaudas. Ir pierādīts, ka tā ir neatkarīga sistēma, ļoti kvalitatīva sistēma, tieši kā jau mēs to sagaidījām. Mani drīzāk uztrauc tas, ja mēs e, šo testu veikšanu uzlikt uz Eiropas pleciem, jo profesionālā līmenī tas var izraisīt zināmu bērzi. Paldies, vārds Jordans kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, mēs runājam par Eiropas noturības testiem, bet es vēlētos jums visiem atgādināt par notikumiem Japānā. Negadījums Japānā notika dabas katastrofas dēļ, un kļuva skaidrs, ka problēma neslēpjas pašā kodola tehnoloģijā, bet gan uh, kļūdās tās uzbūvē un arī organizatoriskajos aspektos. Japānas kodola uzraudzības iestāde un arī Japānas uh, valdības iestādes neustvēra negadījuma iespējamību nopietni, uh, negadījumu būtu iespējams novērst, ja tiktu ņemtas vērā mācības, ko guvušas valstis ar labu negadījumu profilakses kultūru. Eiropas Savienības valstis tādas ir, un noturības pārbaudas to skaidri apliecināja. Mūsu rezolūcijā tas ir skaidri jānorāda. Mūsu darba pievienotā vērtība ir pārliecināties, lai drošuma kultūra ir tik augstā līmenī, cik vien iespējams visā Eiropas Savienībā. Mums ir jāpārskata nopietni attiecīgie tiesību akti un tie jāuzlabo, ja nepieciešams. Tāpat mums ir jāuzrauga un jāņem vērā rekomendācijas, ar kurām nāk klajā eksperti un jāraugās, kā attīstās notikumi. Mums ir jāizdara spiediens uz Eiropas Savienību, lai tā kļūstu aktīvāka starptautiskajās institūcijās. Mums ir jāpanāk tāds pats drošības standartu līmenis, kā pie mums arī trešajās valstīs, jo, kā mēs zinām, kodolu drošībai nav robežu, un mums vajadzētu kaut ko darīt lietas labā. Kā likumdevējiem mums vajadzētu tiekties veidot tādu vidi, kas rada pietiekamu drošību iedzīvotājiem, rada saprātīgus eh, darbības pasākums, un mēs nedrīkstam aizmirst arī labo praksi. Es domāju, ka mums nevajadzētu atvadīties no labās prakses. Paldies, vārds Hercogs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos tikai pastāstīt, ka šobrīd notiek tikšanās starp Armēnijas pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem, un viens no jautājumiem, ko mēs apspriedām, bija noturības pārbaude Armēnijā. Acīm redzam ir apliecinājums tam, ka noturības pārbaužu iniciatīva no Eiropas iestādēm ir izgājusi ārpus Eiropas Savienības robežām. Es domāju, ka ir svarīgi atcerēties, ka kaimiņa attiecību politikas eh, valstis arī piedalās procesā. Es vēlējos arī jums atgādināt par Fukushīmas incidentu, taču mazliet atšķirīgi no tā, kā to darīja Čerdāns kundze. Es gribēju atgādināt kolēģiem, ka mums neizdevās pieņemt rezolūciju par šiem notikumiem, jo mūsu domstarpības mums bija daudz svarīgākas nekā vienošanās panākšana par rezolūcijas tekstu, uh, Es to saku tagad, jo ceru, ka tā nenotiks ar šo ziņojumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai šis ziņojums taptu, nevien tāpēc, ka ir būtiski, lai Eiropas parlamentam būtu nostāja, bet arī tāpēc, ka komisijas teksts nav gana labs, un to noteikti būtu iespējams uzlabot ar Eiropas parlamenta atzinumu. Un es vēlētos izklāstīt, kāpēc es neuzskatu to par labu. Uh, Esmu saņēmusi vairākas vēstules no nozarē strādājošajiem, un tajās teikts, tajās ir atsaucas komisijas sacīto, ka Eiropas parlamenta deputāti ir pieprasījuši kodola spēkstacīju kvalitātes sarakstu. Tā pavisam noteikti nebija Eiropas parlamenta prasība. Un uh, Es vēlos atgādināt, cik svarīgi zināt, kuru politisko spēku pastāv, pārstāv uh, iesaistītās puses, un no parlamenta puses nebija tāda saraksta, un ITRE komiteja pavisam noteikti nepieprasīja šādu kodolspēkstacīju sarakstu. Es domāju, ka mums ir jābūt pieticīgiem, taču arī precīziem savā atzinumā, lai nodalītu jautājumus, ko paredz subsidiaritāte un Eurātom līgums. Mēs vēlamies grozīt Eurātom līgumu un nākotnē nākt klajā ar jaunu enerģētikas līgumu, kas ļautu izkļūt no pastāvošajiem strupceļiem. Es domāju, būtu jāpiemina arī tas, ka nevienā ka dalību valstīs ir nav mainījusies nostāja pret kodolenerģiju. Tās valstis, kuras atbalstīja kodolenerģiju, atbalsta to joprojām, un tās, kuras neatbalstīja, tās arī joprojām neatbalsta. Tālāk runājot par notikumiem Vācijā. Vācija atsakās no kodola spēkstacijām. Un uh, nākotnē tiks jo īpaši analizēt noturības pārbaužu rezultāti, uh, spēkstacijās Vācijā, tāpēc mums jābūt ļoti piesardzīgiem ar to, ko darīt ar slēgtajām spēkstacijām, kas tomēr nav izņemtas no lietošanas drošības apsvērumu dēļ. Paldies! Paldies vārds Odīkungam! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos uzteikt jūs, jo parlaments beidzot lems par šo dokumentu un būs brīvs no šī jautājuma. Šajā tekstā nav atspoguļota kvalitātei uzraudzībai, kas ir īstenota dalību valstīs, un daudzos gadījumos komisijai nav pietiekams zinātniskās kompetences. Pāragri kaut ko tādu prasīt, jo ir pārāk maz tehnisko inženieru komisijai vēl nav līdzekļu, kā izveidot savus atzinumus, taču dalību valstīs notiek diskusijas par energoavotu eh, maiņu, un eh, kodolspekcijas arī ir būtisks aspekts šajās diskusijās, un es domāju, ka ir pienācis laiks Eiropas parlamentam ķerties pie Eurātom līguma. Jūs šorīt runājāt par grozījumiem Skinner ziņojumā. Mums jābūt iesaistītiem visos šajos jautājumos, un tas nozīmē arī mūsu ķeršanos pie Eurātom līguma. Kodola enerģija vairs nedrīkst būt slepena, ir jānodrošina caurskatāmība enerģētikas tirgu un tirgus nevar pamatot savu eksistēšanu uz to, ka kodola enerģija ir lētākā. Mums jāņem vērā visas izmaksas, gan drošības izmaksas, gan kodola reaktoru norakstīšanas izmaksas, gan arī uh, pārstrādes izmaksas vietās, kur ir kodola spēkstacijas, un tikai tad mēs varēsim pareizi izvērtēt Eiropas enerģiju lomu, bet paldies par iniciatīvu. Ir svarīgi diskutēt par šiem jautājumiem mūsu vidū pat tad, ja mēs nevaram par to vienoties, un atstāsim dalību valstu ziņā vienošanos par energogrozu un paši paliksim tajās vietās, kur mums ir jāpaliek. Paldies, priekšsādātāji! Es vēlētos jūs uzteikt par ļoti līdzsvaroto tekstu, saka tikau kundze. Esmu droša, ka visas politiskās grupas atteiksies no savām ambīcijām un sāks koncentrēties uz kodola spēkstaciju drošības aspektiem. Tas ir būtiski, un jūs to esat norādījusi arī savā rezolūcijā. Ir būtiski īstenot vajadzīgos drošības pasākumus un jo īpaši rekomendācijas, kas izriet no veiktajām noturības pārbaudēm. Es arī uzskatu, ka ir nepieciešama regulāra pārskati, varbūt tik pēc 10 vai 15 gadiem, un ir būtiski, lai šie izvērtējumi balstītos uz kopīgiem drošības standartiem. Procedūras būtu jāsaskaņo Eiropas Savienības līmenī, protams, ņemot vērā arī subsidiaritātes principu. Būtisks elements būtu arī kvalificēta personāla pietiekamība Darbiniekiem kodolspēkstacijās vajadzētu būt gan kvalificētiem un pietiekamā skaitā. Mums jādomā arī par apakšlīgumu slēdzējiem, par to, vai viņi ir pietiekami sagatavoti, pietiekami kvalificēti. Esmu novērojusi, ka dažās dalību valstīs kodola spēkstaciju strādnieki uzņemas uh, pārāk daudz darba, viņiem ir pārslodze, un tas var radīt drošības apdraudējumu tiem, kas strādā kodols pēkstacijās. Kodols pēkstacija darbiniekiem nevajadzētu kļūt par taupības pasākumu upuriem. Drošība kodols pēkstacijās ir jāsargā no taupības pasākumu radītajām sekām. Paldies, kolēģie Tiko un vārds Prodīkungam. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlētos uzsvērt jau sacīto. Drošībai ir jāaptver viss reaktora dzīves cikls. Tāpēc mums ir jāņem vērā arī drošības radītās izmaksas, kas sevi ietver kodolspēkstacīju norakstīšanu. Un kodola atkritumu apstrādi. Pastāv viedoklis, ka turpmākajās desmitgādēs kodolu spēkstaciju norakstīšana izmaksās ap 15 miljardiem eiro, un mums tas arī ir jāpatur prātā. Visu beidzot, es vēlētos uzsvērt, ka ir svarīgi atrast vietas un tehnoloģijas kodola atkritumu apstrādēji Jāņem vērā, ka kodola enerģiju var izmantot arī militāriem mērķiem. Un tieši militārais pielietojums ir licis mums prioritizēt kodola enerģiju ar sekām, kuras mēs īsti nevaram paredzēt. Paldies! Tagad vārds nākamajam runātājam Vidal Kvadras kungam. Paldies, es uh, uzskatu šo dokumentu par labu, tam ir izdevies uh, saglabāt neitrālu nostāju, un labākais veids, kā risināt pastāvošās problēmas, ir izvēlēties maksimālu neutralitāti un koncentrēties uz pasākumiem, nevis atgriezties pie vecām ideoloģiskām diskusijām. Fakti liecina par to, ka Eiropas Savienība pēc Fukušīmas katastrofas ir veikusi noturības testus visās uh, savās kodola spēkstacijās, un tā rezultātā ir atgriezusies uh, eh, kodola drošības flagmaņu pozīcijās. Kodola enerģētikas regulātoru grupas un nacionālo kodola enerģetikas regulātoru attīstība ir apsveicama un ir uzlabojusi situācijas. Tā ir Eiropas regulātoru grupa ir izstrādājusi arī atbilstošu rīcības plānu. Tā ir taisnība, ka Testi liecina, ka nav tehniski iemesli, kāpēc vajadzētu slēgt kādu no kodola spēkstacijām. Ir arī veikts nodalījums starp uh, divām koncepcijām. Starp drošību un drošumu. Un šīs noturības pārbaudas koncentrējas pamatā uz drošumu. Savukārt speciāli izveidotai grupai bija jārisina drošības aspekti, tostarp arī ņemot vērā aviācijas negadījumu iespējamību. Padome atzina šī nodalījuma liederīgumu, un tas ir jāatspoguļo arī šajā rezolūcijā. Papildus tam pastāv arī starptautiskie tiesība akti par kododrošību, kur ir saistoši Eiropas Savienībai. Šie tiesību akti arī ir jāpiemina rezolūcijas projektā, ko, protams, ir iespējams uzlabot, un es esmu drošs, ka mēs to arī uzlabosim. Tāpat ir arī aspekti, kas ir jāsaglabā tādi, kādi tie ir, piemēram, parlamentārā procedūra kodoldrošības jomā. Mums ir jāsaglabā rezolūcijas gars, jāturpina strādāt pie mūsu pastāvīgo mērķu sasniegšanas kopš Eurātām izveidas. Citiem vārdiem sakot, ir jāpanāk augsts drošības līmenis, un esmu droši, ka šī rezolūcija sniegs pozitīvu devumu šī mērķa sasniegšanā. Paldies visiem runātājiem vārds komisijai. Un to. Jā, jā, par šo punktu. Turmes kungs vēl divas minūtes lūdzu. Atvainojos, ka es ierados nedaudz vēlāk, bet eh, teksts rezolūcijas priekšlikumam ir ļoti labs, un tomēr mums vajadzētu ņemt vērā to, ka kodola spēkstacija noturības testi runāja par piemēram, elektrības padeves traucējumiem tikai četrās valstīs, bet ir daudz vairāk valstu, kurās atrodas kodolreaktori. Un, protams, noturības testam jau ir jēga tikai tad, ja būtu izveidoti tā saucamie visbīstamākie kodolreaktori, un jo komisija būtu tik drosmīga un atklātā valodā pateiktu, tie un tie reaktori būtu slēdzami. Redzēsim, kas notiks pēc direktīvas pārskatīšanas, un tomēr es domāju, ka vajadzētu izveidot saistošus standārtus. Cits jautājums, ko vajadzētu šeit, par ko vajadzētu runāt, ir atbildība. Atcerēsimies, ka pēc Fukushimas Japānas nodokļu maksātājiem bija jāmaksā 96 miljārdi eiro. 96 miljārdi eiro, jo Fukushimas īpašnieks uzņēmums nav spējīgs to samaksāt, un eh, līdz ar to tas ir jāmaksā nodokļu maksātājiem. Tas pats būs arī Eiropā. Ja Eiropā notiks eh, kodola katastrofa, tad nodokļu maksātāji par sekām maksās. Tā tad eh, ja jūs izveidojat eh, fotovoltāžas eh, baterijas vai vēja ģenerators, tas nozīmē, ka ja jūs vēlaties aizvākt vēja ģeneratoru, jums pašam par visu ir jāmaksā. Un eh, šie energoavoti nerada CO2 izmešas. Un veidojot šādas elektroavotus, uh, Mums nav jāmaksā nec par uzglabāšanu, nec par ko citu, un es uzskatu, ka iekšējā tirgu tieši tehnoloģiju izmantošana, tātad kodola reaktori kā tehnoloģisks risinājums vēsturiski ir saņēmuši būtiskas atlaides Un ja mēs vēlamies direktīvā izdarīt izmaiņas, tad mums vajadzētu raudzīties arī uz vienādiem spēles noteikumiem arī no šāda viedokļa. Paldies, turpina prieksēdētāji, un šobrīd vārds komisijai lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirmām kārtām es vēlētos pateikt, ka mēs atbalstam rezolūcijas priekšlikumu. Kā jau šeit izskanēja, šis eh, teksta priekšlikums ir ļoti labi sabalansēts, un arī komisijas paziņojumā mēs esam uzsvēruši līdzīgus momentus, proti rekomendāciju ieviešana dzīvē, to rekomendāciju, kas parādījās noturības testa rezultātos. Tiks pārskatīta arī kodola drošības direktīva, kodola at, apdrošināšanas un kodoldrošības direktīva un arī starptautiskās vienošanās par kodoldrošību. Vispirms vēlētos uzsvērt to, ka noturības tests bija brīvprātīga iniciatīva un precedenta iepriekš nebija, jo pirmo reizi mēs vienādu metodoloģiju piemērojām pilnīgi visiem kodolreaktoriem, lai novērtētu to kodoldrošību. Mēs esam sadarbojušies eh, ar eh, NSEC, un eh, rezultāts šobrīd ir, aksta, ap, rezultāts šobrīd ir akceptēti kā starptautiski kritēriji, un tie tiek uzskatīti par savu veidu flagmanu visā pasaulē. Arī regulātori ir izteikuši savu pozitīvo atbalstu, un viņi uzskata, ka šī rīcība izvērstais noturības tests bija 18 mēnešu garumā, un tajā piedalījās, to var salīdzināt ar 500 cilvēku gadiem. Noturības testiem nevajadzētu būt Briseles vadītam uh, pasākumam, bet eh, tam vajadzētu reāli darboties dzīvē. Līdz gada beigām ir ticis apsolīts komisijai iesniegt eh, dalību valstu rīcības plānus, lai redzētu, kā šī noturības testa rezultāti tiks īstenoti dzīvē un eh, regulātori jau ir apsolījuši pārskatīt dalību valstu rīcības plānus, un tad komisija izvērtēs to, vai rekomendācijas būs adekvāts īstenošanai vai nē. Komisija pilnībā apzinās, ka īstenošanas fāze ir dalību valstu kompetencē, un tomēr komisija cieši un niansēti sekos šīs fāzes attīstībai līdzi. Kā jau komisija savā paziņojumā ir minējusi, līdz 14. Eh, gada jūnijam mēs apkoposim rezultātus un sagatavosim tos publikācijai. Iespējams, ka arī parlamentu tas interesēs. Šī te um, stati, komisijas atskaitīšanās parlamentam ir būtiska. Uh, Izskatot ārkārtas situācijas, mēs esam iesaistījuši arī regulātors un NVO, un e, mēs esam tikko uzsākuši pētījumu par šo jautājumu. Kodola atbildība. Šis jēdziens izskanēja šeit pavisam nesen. Mēs e, vēlamies uzlabot situāciju iespējamo upuru jomā un arī izvairīties no iespējamiem kropļojumiem iekšējā elektrības tirgū un sakārtot šo tirgu līdz 14 gadam. Priekšsēdētājs kundze, mēs esam īpaši apmierināti ar to, ka mums ir bijuši uh, ļoti cieši kontakti arī ar kaimiņu valstīm, un divas no mūsu kaimiņu valstīm, Ukraina un eh, Šveice, pilnībā īstenoja noturības testus arī savos kodola reaktoros. Viņi piemēroja mūsu metodoloģiju, bet nedaudz citos laikos. Jūsu rezolūcijā izvēlētā, izvēlētie vārdi un tas, kā jūs aprakstat uh, Baltkrieviju. Baltkrievija šobrīd atrodas situācijā, ka viņiem vēl nav kodola reaktoru, kaut arī viņi ir piedalījušies visās komisijas organizētajās sēdēs. Krievijas federācija ir īstenojusi paši savu izstrādātu testa metodoloģiju, bet um, viņi vēlas šo vispārīgo pārskatu. Viņi arī tur piedalās ar saviem datiem, un šos datus apkopo Startautiskā atomenerģijas aģentūra. Un visbeidzot, vēlētos jums garantēt, ka mēs darīsim visu, lai īstenošanas etapā uzlabotu kodola reaktoru drošību un ir parakstīta arī starptautiskā kodola reaktoru konven drošības konvencija. Mēs piedalāmies visās darba grupās. Un, eh, kā jau šeit izskanēja, kodola katastrofas nepazīst robežu. Tāpēc mums ir jādarbojas ne tikai ES ietvaros, bet arī globālā līmenī. Un mēs vēlamies visā pasaulē pieturēties pie ļoti augstiem kodola drošības kritērijiem jau pirms Fukušimas eh, katastrofas komisija iestājās par to, ka ir jāuzlabo kodola drošība, jo tas ir pats par sevi jau ļoti svarīgs mērķis. Bīne, grāce. Paldies. Ar to mēs arī esam beiguši diskusiju, un kā es teicu, bija liederīgi dzirdēt politisko grupu un deputātu viedokļus. Mums ir ļoti maz laika grozījumiem, termiņš ir rītdien līdz pusdienlaikam. Tātad lūdzu mēģiniet uh, iesniegt savus grozījumus. Un tad mēs ar to arī beidzam šodienas sanāksmi un pēc dažām minūtēm sāksies koordinātoru sanāksme.